Bonjour, rebonjour. Labdien, atsāksim mūsu darbu. Tagad ir pieejams arī protokols, komentāru nav, tāpēc mēs uzskatīsim to par apstiprinātu. Vēl kāds paziņojums esmu saņēmis.